Now we come to the votes. Pāriem pie balsošanas. Pirmais ir ieteikums otrajam lasījumam par pacientu tiesībām pārobežu veselības aprūpē. Grostetes kundzes ziņojums, balsosim par padomus nostāju. Pirmais bloks, kas par, kas pret atturās pieņemts līdz ar to padomus nostāja ir pieņemta ar grozījumiem. Apsveicam Grostets kundzi. Tālāk rezolūciju priekšlikumu attiecībā uz brīvprātīgiem partnerattiecību nolīgumiem par meža tiesību aktu ieviešanu. Vispirms pirmais grozījums, kas par pret atturās noraidīts. Otrais, kas par pret atturās, pārbaudīsim elektroniski par otro grozījumu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais grozījums, kas par pret atturās. Arī būs jāpārbauda. Lūdzu, pārbaudām balsojumu elektroniski par trešo grozījumu. Beidzam balsot. Arī trešais noraidījums ir, grozījums ir noraidīts. Tagad par visu rezolūciju, kas par pret atturās pieņemta. Tālāk Žadokunga ziņojums, personālais balsojums, kopīgais balsojums, visi balsojumi. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Tas ir pieņemts. Apsveicam Žadokungu. Tālāk otrs Žadokunga ziņojums. Viens balsojums, kas par pret atturās pieņemts. Tālāk rezolūciju priekšlikumu par partnerattiecību pagaidu nolīgumiem ar Klusa okeānu valstīm, ceturtais grozījums, kas par pret atturās noraidīts, otrais grozījums par pret atturās pieņemts, piektais grozījums par pret pret atturās nebija īsti skaidrs. Pārbaudīsim elektroniski par piekto grozījumu. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais grozījums par pret atturās pieņemts Sestais personālais balsojums. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais grozījums par pret atturās noraidīts. Pirmais grozījums par pret pret, atturās, pieņemts. Tagad viss rezolūcijas priekšlikums personālais balsojums sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk Mārtiņkungs ziņojums par partnerattiecību pagaidu nolīgumu ar klusā okeāna valstīm par visu rezolūciju balsojam par, pret, atturās pieņemts. Apsveicam Mārtiņu kungu. Nākamais jautājums - pieci rezolūcija priešlikumi par starptautisko adopciju Eiropas Savienībā. Kopīgais rezolūcija priešlikums uz balsojumu, kas par pret atturās pieņemts. Līdz ar to pārējie atkrīt. Tālāk eh, rezolūcijas priekšlikums no ārlietu komisijas par stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas kopienām un Serbiju. Ceturtais grozījums ir tātad mutisks grozījums Lunčikas kundze lūdzu. Jā, vēlos ieteikt mutisku grozījumu ceturtajā grozījumā, svītrot pēdējo daļu, tur būs rakstīts, kā aicinām uzsākt dialogu ar Kosovu par tās statusu. Un es ceru, ka jūs varēsiet to atbalstīt. Paldies! Vai ir kādi iebildumi? Osāt kungs lūdzu. Man ir tikai viens ieteikums balsot par. Paldies. Tātad ceturtais grozījums ar mutisko grozījumu personālais balsojums. Lūdzu, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. pieņemts. Tālāk septītais grozījums par pret atturās noraidīts. Astotais punkts dalītais balsojums divās daļās par pirmo daļu par pret atturās pieņemta. Otrā daļa pārbaudīsim tad par pirmo daļu elektronisks balsojums. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemt. Tālāk otrā daļa, kas par pret atturās, pilnīgi skaidri, ka pieņemta. 11. punkts, divi grozījumi, otrais grozījums, kas par pret atturās, pieņems, piektais grozījums par pret atturās pieņemts. Bet pārbaudīsim par piekto grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sestais grozījums ir atsaukts. Tālāk pēc 12. punkta 8. grozījums, manuprāt, arī šeit no Katina kunga ir mutisks grozījums. Paldies, priekšētāji! Ņemot vērā cilvēktiesību nozīmīgumu, es vēlētos lūgt personālo balsojumu par 8. grozījumu. Tur tiek runāts par Serbijas valdības pārsteidzošo lēmu nepiedalīties Nobela miera prēmijas ceremonijā Oslo. Vienlaikus tur tiek minēts ombuds lēmums piedalīties šī ceremonijā pārstāvot Serbiju. Tas ir vēstījums Serbijām pārējām kandidātu valstīm, ka nedrīkst aizmirst par cilvēku tiesībām. Lai būtu plašāks atbalsts šim grozījumam, vēlos iesniegt arī ļoti īsu mutisku grozījumu, kas būtu kā kompromisa grozījums, kuru oriģināli sagatavoja Marija Kopa. Vēlos pievienot vārdu initial starp governments and decision. Tātad būtu rakstīts nožēlo valdības sākotnējo lēmumu nepiedalīties Nobel miera prēmijas ceremonijā Oslo decembrī. Bet no otras puses sveic ombudsmana iniciatīvu piedalīties ceremonijā, uzņemoties atbaldi, atbildīgu un novērtējumu lēmumu. Aicinu visus kolēģis atbalstīt šādu grozījumu. Paldies, Kacina kungs! Vispirms skatīsim mutisko grozījumu, vai ir kādi iebildumi, proti pievienot vārdu sākotnējo šķiet. Okay, in that case the oral amendment can Līdz ar to nevar veikt šādu mutisku grozījumu attiecībā uz personālo balsojumu, vai ir iebildumi tam, ka mēs balsojam ar personālu balsojumu. Tātad es varu izlemt par to, vai balsojam ar personālo vai nē. Tātad personālais balsojums par astoto grozījumu. Tātad personālais balsojums sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais grozījums par pret atturās pieņemts. Devītais grozījums par pret atturās pieņemts. Svobodas kungs lūdzu. But we didn't vote on amendment 8. Bet mēs nebalsojam par astoto grozījumu, vai tā bija? Ā, tas bija tas personāla balsojums. Nē, es domāju, ka mēs balsojam par personāla balsojumu Amendment 1, those in favor. Pirmais grozījums par, pret, atturās, pieņemts. Tagad par rezolūcijas priekšlikumu kopumā balsosim personālais balsojums, sākam balsot. Visi ir nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemta. Tālāk Kacina kunga ziņojums par EK un Serbijas stabilizācijas asociācijas nolīgumu. Viens balsojums, kas par pret atturās pieņemts. Sveicam Kacina kungu. Nākamais jautājums par Matijas kundzes ziņojumu par Eiropas iniciatīvu attiecībā uz Alzheimer slimību un citām demencēm. Personālais balsojums sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam Matiesas kundzi. Nākamais jautājums par rezolūcijas priekšlikumu par no peticiju komisijas par asmas inhalatoriem. Vienotais balsojums par pret atturās pieņemts. Nākamais seši rezolūcija priekšlikumi par stāvokli Haiti vienu gadu pēc zemestrīces. Kopējais rezolūcijas priekšlikums. Sākam balsot par pret atturās pieņemts. Tālāk divi rezolūcija priekšlikumi par vārdu brīvas pārkāpumiem un diskriminācijas seksuālās orientācijas dēļ Lietuvā. Balsojam par rezolūciju priekšlikumu no četrām politiskajām grupām. Otrais grozījums, kas par pret atturās pieņemts. Otrais punkts divās daļās dalītais balsojums par pirmo daļu par pret atturās pieņemta otrā daļa par pret atturās pārbaudīsim par otro daļu. Sākam balsot par otrā punktu otro daļu. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemta. Trešais grozījums par pret atturās pieņemta. Piektais punkts divās daļās par pirmo daļu par pret atturās pieņemta pieņemta otrā daļa par pret atturās. Nebija skaidrs, balsosim elektroniski par piektā punkta otro daļu. Sākam balsot, visi nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīta. Tālāk ceturtais grozījums par pret, atturās, pieņemts. Piektais grozījums par, pret, atturās, pārbaudīsim. Piektais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīt. Par astoto ievilkumu par pret atturās. Pārbaudīsim par astoto ievilkumu. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais grozījums par pret atturās pieņemts. F apsvērums ar atsevišķu balsojumu par pret atsur, atturās. Arī būs jāpārbauda par F apsvērumu. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts H apsvērums par pret pret atturās pieņemts. Pārbaudīsim tad par H apsvērumu. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk rezolūcijas priekšlikums par pret atturās pieņemts. Un tālāk balsu skaidrojums.